tika pieņemts arī saskaņā ar politisko grupu vadītājiem. Nākamais ir Pedro Gereiro ziņojums. Kopējā zivsainiecības politika un ekosistēmiska piezi un sainiecības pārvaldībā. Paldies! Kopējo zivsaimniecības politiku ir paredzēts reformēt līdz 2012. gadam un ir pieņemts dokuments, kurā ir daudz svarīgu, zi, svarīgu datu. Zivsaimniecībā ir liela loma pārtikas nodrošināšanā un zivsaimniecības reģioni Notiek arī diskusijas par to, kā tos sadalīt un kā nodrošināt ilgtspējīgu sektora attīstību un pastāvēšanu. ir jānodrošina ilgtspējīgas darba vietas, ir vajadzīga regulāra apgāda ar pārtiku un zvejniekiem ir vajadzīgi labāki darba apstākļi kopējā zilsainiecības politika nevar būt tikai tāda ar jūru saistīta politika. Šeit ir jāņem vērā viss, kas notiek zilsēmniecībā, ir jānosaka arī e, nozvejas apjomi un jāņem vērā um, saistības ar ilgtspējīgu menedžmentu un zivsaimniecības nozari. Jāņem vērā arī mazo piekrastes uh, zvejnieku intereses un tāda kopīga vai vispārēja pieeja par um, zvejniecības reģionu apsaimniekošanu. Um, ietver sevī ļoti daudz jautājumu. Ir jāizmanto reprezentatīvi zinātnieku pētījumu dati un atzinumi, un arī jāņem vērā, ka zilsainiecības reģioni ir ļoti atšķirīgi. Tas attiec gan uz eh, to, kādas zivis vispār tajos tiek zvejotas, kādas, cik lielas ir flotes, kas uh, tur zvejo, un pasākumiem ir jābūt pielāgotiem apstākļiem uz vietas, lai nerastos nekādas nelabvēlīgas ekonomiskas un sociālas sekas. Dalību valstīm ir jāsaglabā sava uh, suverenitāte 12 jūdžu joslā un īpašo ekonomikas zonu gadījumos dalībvalstu valdībām ir jārūpējas par to, lai viss notiktu likumīgi. Šobrīd mēs vērojam, ka pastāv dažos reģionos ārkārtīgi intensīva nozveja. Uh, un nav arī prātīgi piešķirt pilnīgi vienādu atbalstu jebkāda veida uh, zvejniecības kuģiem. Ir jāskatās, tomēr jāpiemēro šie pasākumi un jāņem vērā to, ka pieauguši, ir pieaugušas degvielas izmaksas. Paldies, Vasiliju kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, paldies par atbalstu mūsu uh, ekosistēmiskais pieejai. Viens no svarīgākiem signāliem, ko komisijas sniedz savā paziņojumā, ir tas, ka kaut gan zivsēmniecība ir atkarīga uh, no veselīgas jūras ekosistēmas, zivsēmniecības pārvaldība nevar pārņemt šo te visu lomu veselīga jūras ekosistēma var tikt saglabāta tikai ar tādu politiku, kas iesaist visus sektorus, kuri, kuriem ir ieteikumi uz šīm ekosistēmām. Tāpēc e, komisija jūras politiku un tās e, vīdes pīlāru e, jūras stratēģijas direktīva uzskata par ļoti svarīgu aspektu šajā ekosistēmiskajā pieejā. Tas nodrošinās eh, to, ka eh, visa cilvēku ietekme uz ekosistēmām, ne tikai zivsaimniecība, tiks ņemta vērā tādā sabalansētā veidā. Un tas arī izpaužas ziņojumā, un mēs uh, augstu novērtējam, ka šis jautājums ir uzsvērts. Gribu teikt, ka tas nenozīmē, ka viena politika ir pakārtota citai. Uh, ka izvēloties šo pieeju, mēs izveidojam tādu kā hierarhiju starp jūras stratēģijas direktīvu un kopējo zivsainiecības politiku. Nē, e, jūras stratēģijas direktīva e, kalpo KZP e, kā instruments, lai nodrošinātu uh, Uh, veiksmīgu zivsainiecības politiku nākotnē. Un kopējā zivsainiecības politika dos ieguldījumu jūras uh, direktīvā, veidojot pārvaldes pasākums un atbalstot mērķus, kas ir vērsti uz veselīgu jūras ekosistēmu. Kā jau teikts ziņojumā, uh, pārtiks mērķu sasniegšana, zivsainiecības nozares saglabāšana un darba vietu saglabāšana un jūras ekosistēmas saglabāšana uh, nav uh, pretstati. Tieši pretēji, ilgtermiņā šie mērķi uh, darbojas sinerģijā. Ziņojumā ir minēti daudzi um, instrumenti, ko varētu izmantot nākotnē. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, kuriem mēs pievērsīsimies uh, debatēs, par kopējo zilzniecības politikas reformu, tāpēc eh, nekomentēšu īpaši šos jautājumus šeit. Un tomēr gribu norādīt, ka ir virkne eh, punktu, kur mums varētu būt atšķirīgas domas. Ir teikts, ka zvejniekus skar pārvaldības plāni, uh, viņiem vajadzētu saņemt kompensācijas. Mēs neuzskatām, ka tiešas subsīdijas ir pareizais uh, rīcības veids, bet ir jāpalīdz šai nozarei uh, būt noturīgākai pret uh, šokiem un ir jāveicina diversifikācija. Tiek teikts arī, ka akvakultūru uh, zivju krājuma atjaunošana ir eh, viens no risinājumiem. Tas varētu būt risinājums specifiskos gadījumos. Mēs tomēr neuzskatām, ka, ka tas ir tāds vispārējais eh, risinājums visiem jautājumiem. Zivju eh, resursi ir jāatjauno saprātīgi pārvaldot cilvēku ietekmi uz jūras ekosistēmām, iekļaujot gan zivsaimniecības, gan citu sektoru ietekmi. Mēs uh, Atgriezīsimies pie detalizētākām debatēm par zivsainiecības pārvaldības instrumentiem, kad tiks runāts par kopējās zivsainiecības politikas reformu, kas sāksies ar mūsu zaļās grāmatas eh, publikāciju aprīlī. Līdz tam gribu pateikties parlamentam par viņu atbalstu mūsu pieejai, kas tiek pausta šajā ziņojumā. Paldies! Paldies, dāmas un kungi! Tagad eh, turpināsim ar pēdējo šīs dienas ziņojumu. Šeit ir runa par līdztiesību, par līdztiesības principu starp vīriešiem un sievietēm. Šeit ir runa par 2002. gada 73 direktīvu.